nonākšanas plenāra sēdē, tad tas nebūtu tik demokrātiski. Un tāpēc es ceru, ka rīt balsojumā būs labs rezultāts, ka mūsu izejas pozīcija tiks atbalstīta ar plašu vairākumu, lai tiešām varētu arī vinnēt sarunās ar padomu. Paldies! Tagad šīs debatas ir slēgtas un par Mēndērs kunga ziņojumu balsojums notiks rīt. Nākamais darbkārtības punkts ir eh, Rūlas kundzes ziņojums jaunākās norises saistībā ar publisko iepirkumu. Un došu vārdu mūsu referentē 4 minūtes, lūdzu. Nu, es ceru, ka viss izdosies. Liels paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī visiem ēnu referentiem par labo sadarbību un par pašreizējo labo rezultātu komitejā vēlos vēlreiz īsi izklāstīt par svarīgākiem punktiem savā ziņojumā. Mums ir nepieciešama juridiskā drošība visiem iesaistītiem, gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem. Un mans ziņojums uzsver arī publiskā iepirkuma jomu tieši krīzes laikā, taču kritizē to, ka Eiropas likuma un nacionālās īstenošanas sadarbība nav veicinājusi publiskā iepirkuma sektora vienkāršošanu un birokrātijas samazināšanu, kāds bija mērķis 2004. gadam. Taču ir radījis gan lielus noslogojumus un ārkārtīgas procedūras. Tas, protams, ietekmē kvalitāti un uzticamību, ko pierāda daudz pētījumu. Ļoti bieži juridiskās skaidrības trūkuma dēļ uh, netiek izvēlēts labākais piedāvājums. Šeit trūkst arī publisko iepirkumu zināmās jomās, kā godīga tirniecība un tā tālāk. Ir nepieciešama labāka uzraudzība Eiropas kopienu tiesa jaunākajā laikā. Uh, ar vairākiem lēmumiem ir likvidējušos juridiskās neskaidrības trūkumu, prot ar norādu, ka direktīva nedrīkst paplis, tikt paplašināt uz tādiem kā pilsētplānošanas jautājumiem, kas ir ārpus piemērotības jomas. Taču tas nav tāds tukšs uh, čeks visām iesaistītajām pusēm, bet nosaka kaidru ietvaru Un pēdējais jautājums par pakalpojumu koncesijām, kur mums komitejā bija ļoti kontroversāli viedokļi. Mans nost, viedoklis nav jauns. Šis punkts eh, ir apzināti izņemts no jomas, lai radītu lielāku elastīgumu un dro, īstenot kulturālās dažādības. Šo nostāju atbalstīja arī visas ieinteresētās puses, gan komunālas Eh, pašvaldība organizācijas, gan dažādi uzņēmumi, gan ūdens jomā, gan arotbiedrības, gan arī NVO. To es, protams, arī vēlējos uzsvērt savā ziņojumā. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs un kas jāpiemina, ir publiskais iepirkums nedrīkst novest pie tā, ka vēlētās institūcijas zaudē savas demokrātiskās tiesības, ja mēs konstatējam, ka daudzās pašvaldībās tiek pieņemti tādi lēmumi, kur runa ir gan par kafijas, gan citu produktu iepirkšanu. Mums ir tiešām jāatbalsta laba praksa, un šeit es vēlos, lai komisija palīdzētu savām pašvaldībām, ja tās izdara kļūdas, lai tās konsultētu šīs pašvaldības. Nē, šajā gadījumā komisija ir uzsākus jaunu tiesu prāvu Nīderlandē, kur nu, ir šādas sūdzības. Manuprāt, tas ir kontraproduktīvs process. Dank, Frau Rīle. Paldies, Rūlas kundze. Tagad uh, redzu, ka daudzi gribētu paust savu viedokli brīvā mikrofona procedūras. Ietros daudz, atcerieties, ka jums katram ir viena minūte. Pirmkārt, vārds Engelkungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sākumā gribētu uh, sveikt referenti. Paldies viņai par uh, paveikto darbu. Un paldies arī par to, ka viņa vien, vienmēr pieejam. Tiešām bija liels prieks sadarboties ar viņu pie šī ziņojuma strādājāt. Es domāju, ka šis ziņojums ir līdzsvarots un uh, tas stiprinās juridisko noteiktību. Uh, Šeit nav runa par to, ka ir jābūt vairāk likumdošanai un noteikumiem, bet ir jābūt labākai pieejai un likumdošanai būtu jābūt saprotamākai. Rūlas kundze jau minēja, un to arī gribētu uzsvērt, proti pakalpojumi. Šeit ir zināmas domstarpības ar komisiju un gribētu vēlreiz piebilst, ka mēs zinām, ka komisija gatavojas eh, šeit piedāvāt jauns elements par šo jautājumu, un es domāju, ka komisijai tas būtu arī jādara un jāņem vērā, ka tādējādi ir jāuzlabo arī iekšējā tirgus darbība. Tas drīkst būt vienīgais iemesls, kāpēc tiek uh, iesniegt jauni likumdošanas priekšlikumi. Pekers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gebhards Kons tātad saka, mana politiskā grupa labprāt būtu atbalstījusi Rūlas kundzes ziņojumu, jo tur ir ļoti daudz pozitīvi elementi, kas ir eh, ļoti eh, pozitīvi arī vērtējami, bet ir trīs punkti, kas mūsuprāt šeit pietrūkst vai arī ko mēs nevaram pieņemt. Pirmkārt, eh, nebija iespējams, tātad Rūlas kundze to nepieņēma ka mēs varētu pateikt, ka mēs eh, vēlamies eh, juridisko ietvaru vispārējais intereses pakalpojumiem. Tātad Rūskundze šādu formulējumu negribēja pieņemt un negribēja arī teikt, ka mums ir jābūt lielākai juridiskai noteiktībai sociālās jomas pakalpojumiem, un tas ir būtisks trūkums šajā ziņojumā. Un tomēr viens punkts, kuru mēs nekādi nevaram pieņemt, ir. Uh, atteikšanās attiecībā uz šīm te pakalpojumu koncesijām. E, kopiena tiesa to visu jau ir atrisinājusi. Tas viss ir e, pilnīgi nepolitisks jautājums, un mums ir ļoti svarīgi skaidri pateikt, ko mēs vēlamies. Mēs zinām, ka Eiropas komisija gatavo e, tiesību akta tekstu, uh, Un tāpēc ir svarīgi pateikt, ko mēs vēlamies, un uh, ir svarīgi aicināt Eiropas komisiju arī ņemt vērā to, ko teica kopiena tiesa šajā jautājumā, un tas bija ļoti pozitīvs lēmums, un tādējādi var nodrošināt juridisko noteiktību. Tāpēc mēs esam piedāvājuši alternatīvu rezolūciju, un mēs uh, lūdzam kolēģus uh, atbalstīt šo alternatīvo rezolūciju. Paldies! Paldies, Gephards kundze. Busoja kungs. Lūdzu vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar felicit pe doamna raportoare pentru munca. Dargie kolēģi, komisāra kungs gribētu uh, apsveikt referenti par šo ziņojumu. Es piekrītu, ka ir jāvienkāršo Eiropas likumdošana attiecībā uz publisko iepirkumu un jāveicina caurskatāmību. Man ir, eh, man ir satrauc daudzie strīdi dalību valstīs par publisko iepirkumu. Piemēram, Rumānijā mums ir ļoti uh, Uh, daudz sarežģītu nosacījumu un ir līdz ar to procedurāls problēmas, jo likumi netiek pietiekami labi ieviesti un tāpēc mēs nevaram piekļūt pietiekamā mērā struktūra fondiem. Ir vajadzīga vienkāršotāka, vienkāršāka likumdošana. Eh, kaut ko gribētu pateikt arī par zemāko cenu. Es piekrītu, ka nevajadzētu piešķirt līgums tikai pēc cenas kritērija. Es piekrītu referentē, ka ir uh, vienlīdzīgi jāņem vērā gan uh, kvalitāte, gan cena, un tas būtu jāņem vērā pārskatot. Uh, šo likumdošanu līgumslēdzējām iestādēm būtu jādod lielāka izvēles iespēja. Mums ir jābūt skaidriem kritērijiem, jo pretējā gadījumā būs juridiskā nenoteiktība un korupcija. Paldies tagad Hārborkungs, lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies, uh, priekšsēdētāji uh, kā ēnu referents un arī uh, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs, es gribētu pateikties Rūlai par tiešām ļoti svarīgo ziņojumu. Un nu dien ir tiešām savādi, ka šit tik eh, svarīgs ziņojums, runājot par eh, kopējo tirgu, un eh, to mēs varam apskatīt tikai šādās minūtes garos izteikumus. Es gribētu teikt Tajānī kungam, ka publiskais iepirkums tas ir būtiskākais instruments, kas veicina uzņēmēju darbību Eiropā. Un mēs zinām, ka mēs esam skatījušies šo stratēģiju, Taču problēmas e, būtība ir tā, ka mums ir režīms, ko ziņojumā jau mēs sakam, kas ir eh, mulsinoša un sarežģīta. Un ir daudzām šīm te iestādēm tās uzskata, ka viņām ir tiešām ļoti grūti īstenot šo lietu. Un mēs varētu publisko iepirkumu eh, īstenot, lai mēs eh, attīstītu mazos vidējos uzņēmumus un lai mums būtu inovācijas un zaļie izstrādājumi un pakalpojumi un mēs tiešām varētu atbalstīt šo inovāciju darba kārtību. Un tiešām mums kas ir nepieciešams, ehm, lai no komisijas puses arī būtu viss darīts, lai eh, šos eh, atziņas ieviestu. Un tagad lūdzu nākošais runātājs. Paldies, ka devāt man vārdu. Publiskais iepirkums ir ļoti svarīgs veids, kā tiek veikti pirkumi, tā var iegūt labas cenas un novērst korupciju, taču nākotnē būtu labi vienkāršot procesus un saīsināt lēmumu pieņemšanas laiku. Mums ir jāstrādā šādā virzienā. Pieredze rāda to, ka labs risinājums būtu līgumus publiskot, piemēram, internetā un tādējādi varētu pārliecināt arī sabiedrību. Šādu pieredzi esam guvuši arī no pašvaldībām, kur pašvaldības attiecīgi rīkojās, proti, ka sabiedrība ļoti labi varēja sekot procesiem līdzi. Nākamais runātājs. Mikrofon. Pane předsedo, věřím, že tato zpráva o veřejných zakázkách. Priekšsādātāja kungs, es domāju, ka šis ziņojums par publisko iepirkumu, kas tika iekšējā tirgus komitejā pieņemts ar absolūto vairākumu, uh, dos labs norādes komisijai šīs direktīvas pārskatīšanā. Es ceru, ka tas novadīs pie tā, ka MVU labāk varēs piekļūt šīm uh, līgumiem un ka būs mazāk birokrātijas. Lielā mērā šie te uh, līgumi ir saistīti ar būvniecību, un tur ir daudzreiz aizdomas par uh, korupciju. Man ir žēl, ka mēs nebalsosim par manu grozījumu, par tādu kā komisijas publisku portālu, kur varētu atrast informāciju par uh, līgumā piedāvāto cenu un uh, faktiskajām būvniecības izmaiņām. Tādējādi varētu sekot uh, līdzi visām šīm cenas izmaiņām. Uh, Es ceru, ka tad, kad korupcija tiks iznīdēta, tad uh, beidzot arī MVU būs uh, laba pieeja um, šiem te līgumiem. Tagad tikau kundze. Paldies, komisāra kungs, paldies priekšsēdētāji. Valsts uh, un pašvaldība iepirkuma nozīmība Eiropas Savienībā ir būtiska, tie ir 16% no IKP. Tas nozīmē, ka visiem Eiropas uh, uzņēmumiem būtu jābūt pieejai. Pakalpojuma direktīva garantē, ka jebkurš Eiropas uzņēmums drīkst piedāvāt pakalpojumus, uh, iesaistot šeit arī tiešsaistes pakalpojumus. Uh, ir jāizmanto arī e-pārvaldība. Tajā pašā laikā būtu jāizvēlas arī elektroniskās izsoles izmantot. Es atbalstu šo ziņojumu un uh, lēmumi par uh, to, kam tiek piešķirts lēmums. Un šeit ir jāpiemina arī Eiropas e, paraksts. Eiropas Savienības valstu valdības ir apņēmušās 15% no uh, Eiropas publiskā iepirkuma izsludināt elektroniskā veidā. Rumānija ir ieviesus šādus pasākumus, un tāpēc publiskais iepirkums ir caurskatāmāks, un MVU ir labāk pieeja šim tirgum. Paldies, tagad Švāba kungs vēl pieteicās runāt, un viņam arī vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Arī no savas puses gribētu pateikties Rūlas kundzei un ēnu referentiem par šo uh, ļoti saturīgo ziņojumu. Eiropas tautas politiskā grupa uh, ir apmierināti ar lielu daļu, kas ir minēts šajā ziņojumā, un daudzās vietās esam panākuši kompromisus, bet kā jau vienmēr šeit parlamentā nekad neviens nevar panākt savu līdz galam. Bet es domāju, tas ir labs pamats turmākām diskusijām ar Eiropas komisiju par daudziem tematiem. Tas, ko Rūlis kundze pieminēja, kā var uh, iestādēm. Uh, dot iespēju noteikt arī sociālus un citus kritērijus, izsludināt izsoles, lai tas atbilstu iekšējiem tirgumu. Un Engelkungs minēja, kā pakalpojumu koncesijas var veidot tā, lai tās uh, e, arī ilgtermiņā atbilstu iekšējiem tirgumu. Un es pilnībā piekrītu Engelkungam un Rūles kundzei. Uh, ka mēs varam pieņemt jaunu likumdošanu tikai tādu, ja tur ir skaidri redzama priekšrocība iekšējiem tirgumu. Un es domāju, ka mēs šeit esam panākuši labu kompromisu, un es uh, priecātos, ja arī sociāldemokrāti to gal galā varētu atbalstīt. Paldies, Basēsku kundz, nākamā lūdzu. Domnule președinte, în contextul crizei economice. Priekšsēdētāji, ņemot vērā mm, ekonomisko un finanšu krīzi pasaulē, manai valdībai bija jāsamazina uh, kā algas, tā pensijas un jāsamazina arī e, subsīdijas. Tās ir ārkārtīgi smagas lietas. Mēs gribējam nodrošināt, lai e, publiskā nauda tiktu labi izmantot, un tāpēc mums ir e, nepieciešams e, caurskatāms e, publiskais e, iepirkums un ātras šīs publiskā iepirkuma procedūras. Mēs gribam e, veicināt elektronisko iepirkumu, kas samazinās korupciju un krāpšanos e, sabiedriskajos iepirkumos, jo esošā birokrātija sarežģītā likumdošana un nepieciešama eh, noskaidrot, eh, kādā veidā tiek saņemti šie kontrakti. Tas viss eh, radīja to, ka bija tiešām bloķēti šādi kontrakti arī. Mēs esam pārunājuši starptautisko valūtas fondu un mēs esam izman, izmainījuši not, mūsu likumus, kas stāsies spēkā ar 1. jūniju. Nākošajai runātājai vārds lūdzu. Komīkons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Ekonomikas krīze un finanšu tirgus krīze ir būtiski ietekmējusi situāciju. Uh, ir uh, liela būvprojekta jāīsteno, ir jāveicina konkurētspēja Eiropā. Uh, un mūsuprāt ir ļoti būtiski vienkāršot nosacījumus un nodrošināt lielāku juridisko noteiktību. Tas veicinātu arī caurskatāmību. Uh, un tādējādi varētu uh, komisija labāk darboties šeit attiecībā uz valsts uh, iepirkumu. Mēs atbalstām valsts un privātās partnerības, ir jāatbalsta arī mazie un vidējie uzņēmumi, ir jādara vairāk, lai padarītu neiespējamu diskrimināciju, jo bieži vien tieši mazā, mazie un vidējie uzņēmumi no tās cieš. Paldies kolēģiem par darbu un rīt eh, balsojumā to visu arī atbalstīšu. Paldies un tagad visbeidzot Kelī kungs. Priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka meklējot Eh, risinājums, eh, iemeslus eh, krīzē. Mēs redzam, ka ar pirkstu tiek rādīts uz bankām, uz regulātoriem un tā tālāk. Un valsts iepirkuma joma arī ir izraisījusi virknu problēmu, jo šeit trūks caurskatāmības, nav skaidra atbildības struktūra. Uh, Un bieži vien līgumi tiek e, iz, iz, piešķirtiem pašiem uzņēmiem visu laiku, un e, tiek pārtērēts budžets, un bieži vien tie ne, neviens netiek stodīts. Tātad es atbalstu šo jauno attīstību, jo tas veicinās šī procesa caurskatāmību. Bet mums ir jānodrošina arī tas, ka tie, kas lēmj e, par šiem līgumiem, par līgumu piešķiršanu, nebūtu kaut kādi ielikteņi, lai tie būtu kompetenti cilvēki. Uh, jo nav nekāda jēga uh, terēt na uh, naudu un laiku šādiem uh, pasākumiem, ja tie netiek pareizi īstenot. Paldies, Kelī kungs, un tagad Tajānī kungam vārds. Mesdames et messieurs les députés, la commission. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, komisija, it īpaši eh, komisārs, ir uzmanīgi sekojuši šim ziņojumam par eh, publisko iepirkumu, kā arī dzen jūsu debatēs par grozījumiem. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai eh, valstu eh, līdzekļi tiktu izmantoti tiešām labā nozīmē, un tas nāk pa labu kā patērētājiem, tā arī maziem vidējiem uzņēmumiem. It īpaši pašreizējā kontekstā, ņemot vērā budžeta grūtos stāvokļus. Un tāpat mums jāpaliek, jāpatur prātā tas, nākot ar jaunajām iniciatīvām. Dažas no šīm iniciatīvām ir ļoti interesantas, un eh, mēs eh, strādājam pie eh, izpētes šādām publiskā iepirkuma procedūram un mēģinam noskaidrot, kādā veidā varam veikt ilgtspējīgu attīstību šai ziņā lai mēs iek, analizējot uh, Eiropas uh, kopienu tiesas judikatūru, mēs uh, varam noskaidrot šo te valsts, valsts sektora partnerības un skatīties, vai tas tiek ietverts Eiropas Savienības likumdošanā par publiskajiem iepirkumiem. Un mēs e, veiksim pētījumu 2010. gadā, un e, tad varēsim nākt klajā ar e, pašreizējām juridiskām iniciatīvām. Pašreizējais ietvers kas uh, ir domāti, uh, lai, lai uzlabotu pakalpojumus, uh, nāktu uh, ar juridisko noteiktību un būtu skaidri noteikumi, kas ir svarīgi. Mēs ceramies, ceram izdarīt visu, lai varētu atvērt šo uh, publisko iepirkumu visā pasaulē, un mēs ļoti uzmanīgi sekojam mūsu pārnam. Mēs gribam uh, strādāt ciešā sadarbībā ar parlamentu, un tāpēc aicināsim jūs eh, pieturēties pie konstruktīvas pieejas mūsu diskusijās. Paldies jums! Paldies, komisāri! Eh, debatas ir slēgtas un balsosim par Rīles kundzes eh, ziņojumu rītdien.